vienu cilvēku darbs netiek novērtēts, tāpēc gribētu visiem pateikties. Paldies! Paldies, Paldies Makevans kundzei! Ar šo mēs noslēgam diskusijas. Balsojums notiks rīt 2012. Līdz ar to Nākošā sēde būs no 8.30 eh, līdz 14.15 eh, un 20. Darba kārtība ir publicēta parlamenta web vietnē. Tagad pārtraucu sēdi.